Okay, colleagues, if everyone could start taking their... Kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas. Lūdzu ieņemiet vietas. Thank you, colleagues. This is a very big... Paldies, kolēģi. Vai, lūdzu, kolēģi aizmugurē, zāles aizmugurē varētu apsēsties? Mums ir paredzēta pavisam īsa komiteja sanāksme, bet, eh, lai to uzsāktu, vajadzētu visiem apsēsties know, a... Kā jau kolēģi zina, šī ir atklātā komitejas sanāksme budžeta um, ārlietu komitejas un attīstības komitejas sanāksme. Mums ir paredzēts balsojums, tas noteikti neievilksies. Vai mēs varam pieņemt darba kārtību? Tas ir pirmais darba kārtības punkts. Un mūsu vienīgais mērķis šodien ir balsot par um, Eiropas fonda un ilgspējīgai attīstībai izveidu. Vai mēs varam pieņemt šādu darba kārtību? Paldies! Man nekādu paziņojumu nav, vēlos tikai norādīt, ka šī ir pagaidu vienāšanās, un, ja mēs par to šodien nobalsosim, tad plenārsēdē par to balsos uh, ceturtdien, un tad, tad uh, Balsojums ir paredzēts trešdien pēcpusdienā. Šī ir pārtinātā procedūra, par kuru ir vienojušies trīs līdzreferenti no visām trīs komitejām. Un eh, starp politiskajām grupām ir panākt vienošanās. Vai budžeta eh, komitejas vicepriekšādātājiem ir kas sakāms? Lūdzu, sarvamā kungs. Paldies, priekšādātājs kundze. Es vēlētos izmantot šo iespēju, lai atvainotos eh, Žāna Artu īvārdā. Viņš ir budžeta komitejas priekšādātājs, un viņš nevarēja šodien ierasties. Uh, Viņš uh, ir ļoti ieinteresēts šajā vēsturiskajā dokumentā un labprāt būtu klāt. Es vēlējos arī uzsvērt, cik ļoti nozīmīgs šis darbs ir dažādu iemeslu dēļ. Es uh, vēlētos jo īpaši izcelt uh, vienu punktu. Es uzskatu, ka uh, pilsoņu vidū pastāv vienprātība attiecībā uz to, kā viņi vēlas, lai mēs darītu visu, kas ir mūsu spēkos, uh, lai uh, cilvēki varētu palikt uh, izcelsmes valstīs. Un šeit mums ir jāpalīdz arī tranzīta valstīm. Lai ko mēs darītu, tas ir viens no uh, šī fonda centrālajiem mērķiem, tāpēc mums tas ir jāizdara. Paldies! Makalister kungs uh, ieteica, ka mēs varētu uzreiz pāriet pie trešā darba kārtības punkta, proti protokola apstiprināšana. Uh, Šeit ir jāapstiprina 11. aprīļa un 24. aprīļa apvienoto komitejas sanāksmes. Ja jums ir kādas piezīmes, lūdzu nosūtiet tās sekretariātam, ja neuzskatīsim, ka šie protokoli ir pieņemti. Ceturtais punkts - balsojums. Bet pirms balsojuma tātad Šeit ir runa par tādu vēsturisku dokumentu, trīs eh, komitejas ir piedalījušās darbā, un šeit ir arī trīs referenti, tāpēc došu vārdu uzreiz visiem referentiem. Ārlietu komitejas referents Kukankungs. Domāju, ka šo failu mēs eh, sagatavojām rekordātrā laikā. Uh, Šīs formāts arī bija ļoti oriģināls, vajadzēja vienoties trīs komitejām, trīs referentiem. Es eh, tāpēc vēlētos pateikties ikvienam, kas eh, piedalījās diskusijās, visiem darbiniekiem, jo īpaši es vēlētos pateikties abiem līdzreferentiem - Gardies Zabalas eh, kundzei un Frunzolikas kungam. Es vēlētos arī norādīt, ka tas ir pierādījums tam, ka Eiropas parlaments var tikt galā ar tik komplicētiem jautājumiem laikā, kad mēs vēlamies nodrošināt visas mūsu intereses. Es vēlētos aicināt visus kolēģus balsot par. Paldies! Paldies! Now, Un eh, tagad eh, Doru Frunzulikas kungs attīstības komiteja. Paldies, priekšādātāji, dāmas un kungi, godāmie kolēģi! Vispirms es vēlētos pateikties abiem pārējiem līdzreferentiem, proti Gardie Zabāls kundzei un Kukana kungam. Tāpat arī vēlētos pateikties ēnu referentiem, mūsu darbiniekiem par ļoti labo sadarbību, bet jo īpaši es vēlētos pateikties arī trīs komiteju priekšādātājiem un koordinātoriem. Mēs strādājām um, ļoti ilgi, saruna process bija garš un sarežģīts. Tieši tāpēc ir ļoti būtiski, ka mums izdevās uh, sniegt atbalstu un sagatavot uh, vienotu pozīciju. Uzskatu, ka šis balsojums par EFSD ir ļoti svarīgs, jo mēs varēsim mobilizēt 44 miljārdus investīciju. Uh, un tas ļaus mums nodrošināt ilgtspējīgu attīstību, nodrošinās elastīgumu mūsu partnervalstīs, Āfrikā un arī Austrum partnerības valstīs. Mums ir jāliek uzsvars uz izaugsmīs, darba vietām, jaunatnī, sievietēm jādomā par tādām a, ekonomikas nozarēm, kur jo īpaši darbojas MVU. EFSD īstenošana būs ļoti sarežģīts uzdevums, taču piedaloties Eiropas parlamentam un eh, vēlos uzsvērt, ka tas ir ļoti būtiski. Tātad parlamentam ir jādarbojas strateģiskā padomē kā eh, novērotājiem. Mēs varēsim nodrošināt visus vajadzīgos rīkus. Mēs varēsim izmantot savas pilnvaras eh, kontrolē un panākt, lai ESFD pildītu savus mērķus. Jebkurā gadījumā esmu pārliecināts, ka EFSD būs um, Eiropas veiksmes stāsts. Tas ļaus mums uh, virzīt uz priekšu Eiropas vērtības, un tāpēc mans ieteikums jums balsojiet pār. Paldies! Un tagad uh, Gardija Zabalas kundze, budžeta komiteja. Paldies, priekšādātāji! Es domāju, ka mēs visi vēlamies pēc iespējas ātrāk balsot, un tāpēc izteikšos pēc iespējas īsāk. Uh, Uzskatu, ka mēs esam uzlabojuši šī fonda mērķi un ievērojam uzlabojuši tā struktūru. Tāpēc eh, mans ieteikums visiem balsot par. Tagad pateicības. Liels paldies abiem līdzreferentiem. Uzskatu, ka kopā veidojām ļoti labu komandu. Visas trīs komitejas eh, darbojās ļoti konstruktīvi un sadarbība izvērtās laba. Tiešām vēlētos pateikties arī sekretariātam. Eh, visu trīs komiteju sekretariātiem. Sekretariāta darbs vienmēr ir nozīmīgs, bet eh, šajā konkrētajā gadījumā vajadzēja koordinēt darbu starp trīs komitejām, līdz ar to tas bija vēl vairāk sarešķītāks. Tāpat arī tehniskajās sanāksmēs eh, sekretariāta darbinieki ieguldīja ļoti daudz darba, un mēs ceram, ka mums izdosies mm, visu virzīt uz priekšu. Uh, Četrus mēnešus mēs eh, darbojāmies pie šī faila. Liels paldies visiem, bet jo īpaši sekretariātam. Okay, kolēģi. Labi, kolēģi. Balsojums ir tikai viens, balsosim par visu paku kopā. Un sākam balsot. Balsojums beidzies. Dažiem līdz nav kartīšu, bet mēs pievienosim sarakstam viņu vārdus. Vai visi nobalsojuši? Balsojums beidzies. Pagaidīsim mazliet, kas tur īsti notika. Man saka, ka ir tehniska problēma, jo cipari pēdējā brīdī izmainījušies. Pagaidīsim mazliet no 89 līdz 75 um, pazeminājās balsu skaits. Es zinu, ka ir cilvēki, kuriem nav līdz kartītes, bet katram, kam ir kartīte, lūdzu pievienojiet arī vārdu. Vēl vienreiz balsosim. Tagad sākam vēlreiz balsot par to pašu dēļ tām tehniskajām problēmām, kas mums radās. Vai visi nobalsoja? Balsojums beidzies. 76 pār 10 pret, 3 atturs nepārbaudīsim neko. Es domāju, ka rezultāts ir ļoti skaidrs. Tas bija personālais balsojums. Paldies visiem iesaistītajiem darbiniekiem, paldies referentiem, paldies visiem deputātiem. Tas bija tiešām smags darbs. Paldies! Isabel, The Development Committee will start. Attīstības komitejas sanāksme sāksies šeit pat pulkstenis 20.00.